Lietuvas iestādes mani ir informējuši par laimas Lūcijas Antrikienas ievēlēšanu un ar 30. māju Andrikienes kundze stāsies Gabrielāns Bērģa kunga vietā un saskaņā ar reglamentā atrunāto viņa varēs piedalīties visās pār